2009. gada 8. janvārī saskaņā ar 42. pantu regula 45.2001 un saskaņā ar konsultāciju ar Pilsonisko brīvību komiteju nozīmē Pēteru Hustingu par datu uzraudzītāju Eiropas parlamentā, un Giovanni Buterelli būs viņa aizvietotājs. Šo situāciju apstiprināja arī priekšsēdētāja konference. Un eh, trešdien kopā ar padomas priekšsēdētāju mēs parakstīsim šo kopīgo paziņojumu. Vēlētos jūs vēl bez tam informēt, ka kopā ar padomas priekšsēdētāju trešdien, 14. janvārī, saskaņā ar 68. reglamenta pantu, mēs parakstīsim sešus likumdošanas aktus saskaņā ar koplēmumu.